Eiropu, lai šīs personas varētu identificēt savas vērtības ar Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Paldies, saka priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Es vēlos jūs informēt, ka ir no Malāzijas federācijas. Mums ir delegācija, un tie atrodas skatītāja galerijā. Skatāmies uz viņiem tagad un ļoti jauki viņi ir atbraukuši. Šo delegāciju vada senators Dato Vongpon Meis, kas ir senāta prezidents. Vēlos teikt, ka attiecības starp Malaizijas parlamentu un Eiropas parlamentu šis attiecības ir ļoti veiksmīgas. Malaizijas sabiedrībā ir ļoti dinamiska un arī ekonomika ir ļoti veiksmīga, un Malāzija darbojas arī Āzijas valstu asociācijā. Tāpēc arī es personiski ar lielāko prieku sveicu Malāzijas senāta pārstāvjus. Es ļoti ceru, ka jūsu vizīte šeit būs ārkārtīgi veiksmīga. Un tagad, Broka kungs, jums ir divas minūtes. Priekšsēdētāji. Komisija. Mūsu nu, sanāksme bija.